iestrādāt 112 sistēmas uzlabošanu savās politikā un rīcībā. Paldies! Godātie kolēģi, saka priekšsarētāji, debats par mutisko jautājumu ir pabeigtas, tāpēc pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Kameravērts kundzes ziņojums par hibrīd televīziju. Lūdzu, vārds referentei 4 minūtes. Jā, ja, vielen dank, Frau. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, kolēģi, kolēģis. Paldies vispirms maniem ēnu referentiem un ēnu referentēm. Šis ir īstākais brīdis eh, šim ziņojumam. Nav eh, nekāds noslēpums, ka hibrīda televīzija atrodas uz eh, spēkā esošo noteikumu robežas. Mums ir jāiet līdzi progresam un jāskatās nākotnē, jāveido e, plašsaziņas līdzekļu regulējums tā, lai tas ņemt vērā arī nākotnes attīstību. Kamēr vien pastāv vienprātība, ka ar medijas politiskiem uh, līdzekļiem cenšamies eh, sabiedrības eh, attīstību nodrošināt, mēs nevarēsim tādējādi eh, regulēt šo jomu tāpat, kā mēs regulējam pārtiks preču jomu. Kamēr mē, mēs esam viensprātis, ka plašsaziņas līdzekļi nav jākontrolē, mums ir tā vietā jāizstrādā radošas idejas, lai nākotnē izveidotu sistēmu, kura saglabā šo līdzsvaru. Tirgu ir jauni spēlētāji, platformu piedāvātāji un ražotāji, kas nav līdzinējās tiesību aktos eh, nemaz iekļaut un aptvērti. Līdz ar to ir jāstrādā pie tā, lai uh, varētu risināt arī satura jautājums, kas nonāk piedzīvotājiem un kas nē. Šī šis regulējums ir nepieciešams eh, tāds, lai eh, būtu līdzsvars. Protams, ka netiks rasti, ja rasts atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet esmu pārliecināta, ka šis, eh, šim regulējumam pamatā jābalstās uz pašregulācijas principu, kas, savienotu ar, kas būtu savienots ar piemērotu regulējumu. Mums ir nepieciešams nodrošināt ietvaru, bet tāpat laikā neveikt kontroli. Tikai šādā veidā mēs varam izvairīties no cenzūras, eh, ko daži šeit mums pārmet. Protams, ka eh, hibrīda televīzija ir drīzāk kā privilēģija, kur ir, tas varētu būt arī kā eh, objekts vai eh, pakalpojums, kas ir sabiedrības interesēs, jo nevar būt tā, ka platforma piedāvātāji vai ierīču ražotāji ir tie, kas nosaka, ko mēs redzam un ko mēs neredzam ekrānā. Galu galā iedzīvotājiem pašiem ir jālem par to, kādu saturu viņi vēlas redzēt. Ir skaidrs, ka tam ir jābūt lietotājiem draudzīgam saturam arī šobrīd ir nepieciešams eh, nodrošināt eh, saturu un signālu integritāti. Un eh, cita nepieprasīta satura piedāvājums ir iespējams tikai tad, ja ir saņemta attiecīga autorizācija no parastā satura pie, pie, piedāvātāja. Tiek pārmests, ka pārāk eh, neregulēts ir interneta piedāvājums, satura tirgus un eh, stingri regulēts ir plašsaziņas līdzekļu, eh, tradicionāli plašsaziņas līdzekļu tirgus. Un šobrīd absolūti aizvēsturiski principi īstenoti plašsaziņas līdzekļos televīzijā. Pamatā tā ir privāta lieta, vai cilvēks vēlas skatīties uh, hibrīd televīzijā kādu populāru seriālu vai kādu dokumentālo filmu. Un datu ievākšana tā vajadzētu liecināt arī par to, ka papildus daudz labajām lietām tomēr rada arī zināmas bažas par potenciālajiem pamatiesību pārkāpumiem. Uh, Es vēlētos ar šo ziņojumu pavērt durvis tālākām diskusijām tuvākajos gados un ceru, ka saņemšu vairākumu atbalstu. Paldies, Kamervērts kundzei. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Perhajer kundzei vārds. Paldies. Eh, Petrs Kamervērts eh, ziņojums eh, norāda uz atšķirību un šīs atšķirības zudumu drīzāk par starp interneta un plašsaziņas tradicionālajiem kanāliem. Šis smart TV, gudrie televizori Nu, nu, ļauj mums nonākt jaunā realitātē ar mm, savādāk skatījumu uz plašsaziņas līdzekļiem. Un šeit ir sti ļoti stingrs regulējums, bet internetā regulējums ir pilnīgi atšķirīgs. Līdzīgs saturs ar ļoti atšķirīgu regulējumu. Mums ir jārod atbildes uz to, kas e, nodrošinātu at atklātību un atvērtību internetā, bet tāpat laikā būtu arī sabiedrības interesēs. Tuvākajos mēnešos mēs uh, aktīvi strādāsim pie mēdīju konverģences jautājumu, un šis ir pirmais solis pareizajā virzienā, un vēlos pateikties par labo sadarbību ar referenti. Paldies! Paldies, Bērkungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, vēlos uh, pateikties referentei kultūras komitejas vārdā referente strādā pie jautājuma, kura nozīme turpmāko gadu laikā tikai pieaugs. Televīzijai sabiedrībā ir liela ietekme un pašreizējā audio vizuālo pakalpojumu direktīva runā tikai par pastāvošām tehnoloģijām, tomēr mums ir jādomā par nākotni, par televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu apvienošanu. Tiek radītas jaunas ieredzes, ka, iekārtas, kas mums palīdz piekļūt jauna veida saturam, un mums ir jāņem vērā notiekošās pārmaiņas. Runājot par hibrīdu televīziju, mums ir jārunā par piekļuvas iespējām par personas datu aizsardzību, tāpat ir jādomā par dažādu ierīču savietojamību un par monopolu stāvokļa novēršanu. Paldies Zvera kungam, tagad vārds Hils kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Tas nav nekāds eh, pārsteigums, ka mēs kā liberāļi balsosim pret šo ziņojumu, jo šis tik tiešām ir cenzūras paveids Kaut arī viens pret viens to mēs neredzam uzrakstītu šai ziņojumā, tomēr šeit tas viss virzās tieši šajā virzienā. Jā, kamervērtas kundze, mēs nevēlamies visu regulēt, mēs arī nevēlamies ar politiku regulēt to, kas patērētājiem ir vai nav jāskatās. Un nevar būt tā, ka mēs šeit uh, ar politiskiem pasākumiem nosakam, tas ir labi, tas ir slikti. Patērētājiem šīs lietas ir jāatrod ātri un viegli, bet kaut kas cits, kas nav politiskai gribai patīkams, būtu grūti vai neiespējami atrodams. Šis ir pirmais solis virzībā uz cenzūru, un tieši no tā mēs kā liberāļi vēlamies izvairīties. Mums ir jāapzinās, ka daudzveidība nākotnē būs arvien lielāka. Mums ir jāizsargā zināšanas, un tas šobrīd tiek eh, apdraudēts, jo mums ir pārāk liela daudzveidība, un patērētājiem jāspēj pašam izlemt, ko viņš var un grib redzēt. Paldies, Hiršas kundzei. Man Klārkins kundze. Eh, Hibrīda televīzija ir ļoti interesanta inovācija un uh, Eh, atbilstošas platformas jau ir pieejamas daudziem lietotājiem. Tomēr mēs esam revolūcijas pašā sākuma posmā. Un eh, šeit ir jārunā par plurālismu, reklāmu, par eh, nepilngadīgo interešu aizsardzību. Un uh, Uh, ir uh, pastāv tādas lielas startautiskas platformas, kuras neregulē Eiropas Savienības tiesību normas. Šobrīd nepilngadīgo aizsardzības normas neatiecas uz internetā platformām. Mums ir jādomā par uh, satura kvalitātes nodrošināšanu neatkarīgi no tā, kādā platformā šis saturs ir pieejams uh, apvienotā karalistē un arī visā Eiropā mēs saskaramies ar to, ka infrastruktūra internetā vēl nav pilnībā attīstīta, jo eh, jānodrošina būtu arī piekļuve platjoslas internetam lauku rajonos. Tā skaitā paldies. Tagad vārds Smelter kungam. Paldies, priekšsarētājs kundze. Hibrīd televīzija apzīmē televīzijas un interneta saplūšana. Ja tas tiešām izdosies, tad tas tiešām būtu uh, tikai ar nosacījumu, ka tas ir intuitīvi, loģiski izstrādāts. Tā klasiskā izpratne par televīzijas uh, lietošanu būtu jau vēstures liecība. Un tik tiešām varētu patērēt arī internetu plašos resursus saistē ar televīziju un dažādu aplikāciju izmantošanu, kas specializējas konkrētu eh, pakalpojumu sniegšanu. Un hibrīda televīzija, protams, nesa līdz arī dažādas izaicinājumus Eiropas tiesību eh, normām, piemēram, par eh, attiecīgām reklāmām, jauniešu aizsardzība un vai pašreizējais regulējums ir pietiekams. Un tas e, lielā mērā arī būs jautājums, vai nacionāls regulējušās iestādes varēs e, tikt līdzi. Paldies tālāk, Boris Kungs. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos pateikties mūsu referentei par lieliski sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums tiešām ir ļoti būtisks, jo plašsaziņas uh, līdzekļu un plašsaziņas pakalpojumu tirgus strauji attīstās tagad ir pieejama kabeļu televīzija, digitālā televīzija, internet televīzija. Šis potenciāls ir milzīgs, bet ar to ir saistīti jautājumi, piemēram, par nepilngadīgo lietotāju aizsardzību pret uh, reklāmu, par rep, reklāmas regulējumu. Protams, it kā skatītājiem uh, ir jālēm par visiem šiem jautājumiem, par to, ko viņi vēlas redzēt, ko nevēlas redzēt. Jādomā arī par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, lai arī viņiem būtu pieejami šie, šie pakalpojumi. Un eh, es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs izējas punkts par to, kā attīstīsies lineārais un nelineārais televīzijas tirgus, bet šīs diskusijas tiešām ir bijušas ļoti interesants. Paldies tagad vārds komisāram Hānam. You, uh, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta ziņojumu par hibrīdu televīziju, kurā ir skārts plašs jautājumu loks un atspoguļo konverģences sarežģītību audiovizuālajā jomā uh, komisija arī sagatavo atbilstošu ziņojumu par šiem jautājumiem, lai noturētu plašas sabiedriskās konsultācijas. Mēs saskaramies ar iespējām un izraic, izaicinājumiem audiovizuālajā sektorā. Mēs izvērtēsim kamervērtas kundzes uh, ziņojumu, uh, ņemot vērā arī konsultācijas, kas notiks par komisijas zaļo grāmatu Mēs izvērtēsim to, kā konverģence ietekmēs pašreizējā regulējuma pastāvēšanu un uh, attīstību. Mēs uzklausīsim sabiedriskās apspriešanas rezultātus un uh, domāsim par to, kāda ietekme būs par audiovizuālo pakalpojumu direktīvu būs noteikti nepieciešamas uh, korekcijas, bet ir arī uh, tādi, kas uzskata, ka pašai spēkā esošā direktīva darbojas labi un nav jāgroza. Tādēļ mēs šādus jautājumus esam iekļāvuši arī zaļajā grāmatā. Komisija ir gatava uzklausīt visus viedokļus, domājot par uh, atbilstošās direktīvas pārskatīšanu, ja tiks uzskatīts, ka tas ir nepieciešams. Konsultācijas notiks līdz 2013. gada augustam. Mēs esam gatavi cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, domājot par turpmākām audiovizuālām iniciatīvām vai nu likumdošanas jomā vai citiem pasākumiem. Komisija vēlas nodrošināt ekonomikas izaugsmi un Eiropas vērtības, tā skaitā kultūras un daudzveidības veicināšanu. Palda, paldies, komisāra kungs. Līdz ar to mēs noslēdzam debats par šo jautājumu. Uh, balsojums notiks šodien uh, nedaudz vēlāk. Tagad īsts pārtraukums un atsāksim uh, sēdi pulksten 12.